stundas ziņojums piekrastes mazapjoma zveja no zvejas atkarīgos reģionos. Un dod vārdu četras minūtes Tomašičas kundzē lūdzu. Hvala lijepa, poštovana gospođo predsjedavajuća. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisāra kungs, kolēģi. Eiropas Savienības moto vienoti dažādībā taču noteikumi ir visai universāli un neņem vērā šo dažādību. Daži nosacījumi attiecībā uz vidusjūras regulām un dzīvsaimniecības politiku saistībā ar mazapjomu zvēju šai ziņā ir ārkārtīgi svarīgu. Birokrātija un likumdevēji izveidojuši tādu satvaru, kas lielā mērā neļauj attīstīties Eiropas zivsaimniecībai. Jauniem satvēram vajadzētu definēt šo mazapjomas un tradicionālo zveju Eiropas līmenī ņemot vērā dažādus veidus reģionu specifiku. Mēs aicinām ņemt vērā dažādus indikatīvos rādītājus, kuģu apjomus, tehnikas, uh, zvejas braucienu attālumu un arī tradicionālās zvejniecības ietekmi uz vietējo sabiedrību. Mums ir jāpārdomā šī mazapjoma zvejas Uh, jautājumiem saistībā ar savu iedzīvotājiem, kas ir pilnībā atkarīgi no tā visa gada laikā. Un šis lēmums pilnībā atbilstu jaunajām iniciatīvām par salām, kas varētu atrisināt salu attīstības demogrāfiskos un citus aspektus, saglabājot tur iedzīvotājus. Ņemot vērā, ka nepieciešams samazināt birokrātiju, Mēs aicinām komisiju un dalību valstis nodrošināt mazapjoma piekrastes zvejas finansējumu no fonda. Tradicionālā zvejniecība ir daļa no tradīcijas šajos reģionos. Te mēs varam runāt arī par zvejsaimniecības turismu. Arī saglabāšanas jautājums, runājam arī par kultūru un mākslu. Taču, lai pārietu no tradīcijām uz ilgspējīgu nākotni, šis ziņojums aicina zivsaimniecību diversificēt, ņemot vērā visdažādākos aspektus, inovācijas un apmācību mērķis būtu tāds, ka jāfinansē sociāli dzīvot spējīgas aktivitātes, ko var panākt iesaistot visas asociācijas, ieinteresētās puses, universitātes, tehnoloģiskos centrus, un tāpēc aicinām komisiju viņus atbalstīt finansiāli no fonda puses un uzlabot viņu pieeju finansējumam. Uh, Noslēgumā gribētu pateikties visiem, kas strādāja pie šī ziņojuma, ēnu referentiem un zivsaimniecības komitejas locekļiem, kas kopā ir daudz ko darījuši, lai izveidotu ļoti konstruktīvu rezultātu. Kā referente gribu īpaši pateikties horvātu ekspertiem un zvejniekiem, kas piedāvāja savu ekspertīzi šajos jautājumos. Šāda atklāta sadarbība starp ieinteresētajām pusēm un politiķiem atjauno arī uzticību mūsu politiskajam procesam, un mēs varam cerēt, ka kopumā mēs varētu daudz ko uzlabot Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies!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 Paldies, nākamais runātājs, eh, Santoš kungs, vienu minūti. Paldies! Ir ļoti svarīgi atzīt, ka šis ziņojums patiešām aizsargā zivsaimniecību dažādos attālinātos reģionos. Esmu no Azoru salām, un mums jāaizsargā mazo zvejas flošu aizsardzība šajā zilajā ekonomikā. Šī pieeja ir pamatota zinātnē, sniedzot taisnīgas iespējas salu iedzīvotājiem. Mums ir jādomā arī par vidas aspektiem Mums ir jānodrošina labi darba apstākļi zvejniekiem, jo visu šo iemeslu dēļ esmu pilnībā gatavs atbalstīt visu, kas ir šajā ziņojumā. Mums ir jāietver fondā arī speciālas sistēmas, kas varētu tikt izmantotas citur. Paldies! Paldies! Es redzu, ka mums laika vēl ir gana. Tādēļ es došu vārdu visiem, kas ir pieteikšies brīvajā mikrofonā. Pirmais ir Marijas kungs. Nākamais ir Marijas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Piekrasta zēja ir viena no sociāli dzīvot spējīgajām dzīvesaimniecības nozarēm, kas var veicināt uzņēmēt darbību šajā nozarē. Tomēr daudzās dalību valstīs piekrastes e, zvejnieks saskars ar uh, krīzi, uh, cilvēki dodas prom no piekrastēm. Arī Grieķija vēl jau smagāk skar taupības pasākumi un uh, memorands un trojkas darbībā, darb, darbības rezultātā ekonomiskā krīze vēl jau smagī, smagāk. Tāpēc aicinu Eiropas Savienību tūlīt uh, ķerties klāt pasākumiem, lai veicinātu nodarbinātību piekrastes un eh, salu eh, kopienās. Un, lai beidzot, eh, Grieķijā pielikt, tiktu pielikts punkts cilvēku tiesību graušanai. Nākamā runātāja Bilbao Barandīkas kundze, viena minūte. Gracias, presidenta. Komisāri, la politika pesquera. Paldies, priekšsēdētājs Kunze. Kopējai zivsaimniecības politikai ir nepieciešama racionāla definīcija mm, mazapjoma piekrasta zvejai, lai nodrošinātu uh, dzīvošanas iespēju tai sabiedrības daļai, kas ir atkarīgi no šīs nozars. Uh, ņemot vērot, cik lieli ir kuģi un kāds ir aktivitātes līmenis, eh, pat par sevi šī nozara nespērs izdzīvot. Piekrast mazapjoma zveja ir jāuztur tās tradicionālajā formā. Eiropas piekrastē mums ir jābūt radošākiem, aizsargājot mazapjomu zveju no tādām nozarēm, kā uh, izklaides zveju, piemēram. Jānodrošina, ka klientis sasniedz labus rezultātus. Paldies, tagad vārds Ferēras. Kungam vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Kopējas zivsaimniecības politikas reforma nav sniegus nekādu ieguldījumu, lai atrisinātu galvenās problēmas, kas skar piekrist mazapjomu zveju. Gluži otrādi, daudz problēmas ir vēl padziļinājušās. Mēs vēlamies iz, izmantot šo iespēju, lai atrisinātu to problēmu, kas jau pārāk ilgi ir briedus. Mums ir jāpalīdz mazapjoma zvejniekiem. Tad ir jāizveido atbilstoši pārvaldības modeļi, kas piemērot šim sektoram. Tam jātiec gan uz floti, gan arī uz noteikumiem jā, jānosaka arī cenas, tad, ja tas nepieciešams. Un arī šīs zonas ir konkrēti jānosaka, lai sargātu vietējos zvejniekus un viņu piekļuvi resursiem. Nav vērts eh, vienkārši runāt, ir jāspēr konkrēti soļi, lai palīdzētu viņiem katrā ziņā rēķinās vairāk nekā līdz šim. Paldies! Vārds nākošajam runātājam. Dārgie kolēģi, vēlos apsveikt Tomašičas kundzi ar lieliski sagatavotu ziņojumu. Tas sniegs ieguldījumu zvejnieku dzīves kvalitātei, saka Škrleca kungs. Jaunā kopējā Zviedrijas politika uzlabos zvejnieku dzīvi, izmēdot arī, izmantojot novatoristisks risinājums. Nu, viņu dzīvi nav uzlabot līdz brīdim, kamēr vēl vien ir spēkā eh, noteiktie noteikumi, kas aizliedz tradicionālos zvejas rīkus. Uh, Šie aizliegumi novad pie cilvēku došanos prom no salām, un cilvēki vairs nevar paši sevi uzturēt. Es domāju, mums būtu jādefinē mazapjoma zveju un piekrasts mazapjomu zveju saskaņā ar sociālo-ekonomiskajām raksturu īpašībām konkrētajā reģionā. Tāpēc es domāju, ka spēkā esošie es noteikti nav spēkā. Paldies, Mato kungs, uz vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Komisāra kungs, visiem ir zināms, ka Eiropas Savienībai ir jāiztenos centieni, lai aizsargātu piekras mazapjomu zvejniekus. Mums ir jāuztur viņa tradicionālais dzīvesveids un arī sociāla-ekonomiskā darbība. Tu tā var nest eh, pēļņu tad, ja tiek eh, spērti atbilstoši soļi attiecīgajai nozarei. Te ir jānošķir atsevišķi reģioni, īpaši svarīgi tas ir eh, vistālākajiem reģioniem, lai nodrošinātu iztiku tradicionālajiem mazapjomu zvejniekiem. Šāda veida zvēja, nu, kā zināms, ir vidē ļoti draudzīga, draudzīga. Un šāda darbība ir ļoti būtiska šo reģionu attīstībai, ņemot vērā to geogrāfisko attālinātību no uh, kontinenta. Mums ir jāveic mazapjoms zvejas attīstība, lai uh, zvejnieki varētu turpināt zvejot. Paldies! Nākošais runātājs uz vienu minūtu Nikolā Kaputo kungs lūdzu. Paldies priekšstādātājiem. Komisijai ir jāveic centieni, lai veicinātu novatorismu, lai sagatavotu atbilstošus juridiskos instrumentus, lai aizsargātu reģionus, kas atkarīgi no piegras maz, mazapjomas vēja. Ir jāsaglabā darba vietas šai jomā. Uh, jāveicina arī e, izklaides zvejas attīstība, jāveicina investīcijas gan attiecībā uz tirzniecību ar produktiem uz vietas, gan arī to apstrādi un jāveicina arī vietējie pārdošanas, izplatīšanas kanāli un jāizveido vietējās preču zīmes. Gan komisijai, gan dalībvalstīm ir jāpalielina kvotas, uh, piekrast mazapjomu zvejniekiem, lai veicinātu šo ekoloģiski ilgspējīgo zvejniecības nozari. Prioritāte ir jāsniedz uh, um, um, mazapjomu zvejniekiem zivsāniecības fonda izmantojumā. Paldies! Un tagad vārds Jakovčiča kungam viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Kopējā zivsēmniecības politika kā šķiet, ir kāda birokrāta izgudrojums, birokrāts, kurš sēž savā ziloņkalnu tornī kaut kur Briseles ielās. Šis ziņojums ir smaga darba lielisks rezultāts, tas arī paredzēja ilgstošas diskusijas, tāpēc vēlos pateikties Tomašiča kundzei un vēlos paust viņai savu atbalstu un vēlos, lai piekrast mazapjoma zvejai tiktu piešķirta tā loma, kas tai piekrita Eiropas zivsaimniecības politikā. Šī nozara ļoti svarīga eh, cilvēkiem, kas dzīvo uz salā, salās, arī turismu eh, veicināšanai un piekrastes. Uh, uh, attīstībai. Vēlos paust savu atbalstu un uh, runāšu par šo ziņojumu Horvātijā un citos piekrastes reģionos pasaulē. Paldies. Eh, nākamā runātāja. Paldies, es atbalstu šo ziņojumu un pateicos Tomašičas kundzei par viņas iniciatīvu vidusjūras regulu grozīt piekrastes mazapjoņu zveja ir gan ekonomiski, gan kultūras ziņā ļoti svarīga kultū, uh, Horvātijas piekrastes reģioniem. Tādēļ arī es to gribētu uh, oficiāli pieskaitīt Horvātijas uh, mantojumam. Uh, mazapjoms zvejai ir ļoti liela nozīme. Uh, uh, piekrastes iedzīvotājiem e, šī reģiona cieš no e, depopulācijas, bet, e, kā jau sacīts, zvejai ir ļoti liela kultūras un vēsturiska nozīme. Tādēļ ir jāņem vērā geogrāfiskie, bioloģiskie un sociālai aspekti mūsu politikā, lai apstādinātu negatīvo uh, tendences, kas bija raksturīgi vecai kopējai zilsaimniecības politikai. Tagad eh, eh, Agieras kundze, viena minūte. Garsija Agieras kundze. Paldies, priekšsēdus kundze. Vispirms es gribētu sveikt Tomašičas kundze ar lielisku darbu. Kopumā man jāsaka, ka šis ziņojums ir tiešām ļoti labs. Viena lieta, ko es vēl gribētu sacīt, komisāra kungs, gandrīz visi kolēģi teica, ka ir nepieciešami jauna terminoloģija. Piekrasta zveja, zvejai. Tie ir jautājumi, kas saistīti 12 metru zvejas kuģu garumu un tā tālāk. Mums ir vajadzīga tiešām jauna definīcija, bet ar to nepietiks. arī operatīvās programmās līdz šim nav pietiekoši darīts. Mums ir jāizmanto iespēja, ka mums ir tagad šis ziņojums, un zvejas turisms ir arī jātīst. Un tūlīt arī beigšu savu runu. Es atbalstu ziņojumu un pateicos referentei. Nākamais Kūna kungs viena minūte runās. Paldies priekšsēdus kundz, dārgais komisāra Vēla. Es domāju, ka ļoti svarīgi, lai šādā pamatregulā mēs uh, mazo piekrasts zveju arī iekļāvām un attiecīgā finanšu instrum, e, instrumentā esam atvēlējuši tajā atbalstu. Tas bija ļoti svarīgs signāls. 70% visas zvejas uzņēmē Eiropā ir tieši mazie uh, piekrasts zvejas uzņēmumi Un tādēļ šeit reģionalizācija ir ļoti svarīga nozīme. Interesanti, ka Vēlas kungs arī ir gatavs dalībvalstīm atstāt savu uh, daļu autonomijas. Nevis ar tādu piekras, uh, tādu vieno, uh, pēc ar vienu mēru mēģināt mērot visas, bet mums ir jāpielāgojas šīm individuālām vajadzībām. Par laimi manā reģionā Baltijas jūrā mums tagad ir savs zvejas plāns, kas dos labumu zvejai, ka nav šo birokrātisko prasību attiecībā uz e, jūras e, dienu reģistrēšanu un e, citas birokrātiskas prasības ir atceltas maziem zvejas uzņēmumiem, kas ir ļoti svarīgi mūsu reģionam, tāpat kā turisms. Tādēļ es domāju, ka arī Junker plāna līdzekļi ir jāinvestē šajā Eh, pasākumā, un tas viss dos mums labumu. Paldies, un tagad komisijas vārdā vēlreiz vārds komisāram Vēlam. Paldies, kolēģi. Es atbalstu šo ziņojumu par inovācijām un dažādību par stībā reģioniem. Gribētu pateikties referentai arī par šo ziņojumu. Ah, fonds, kas ir struktūra, lai atbalstītu kopējo zivsaimniecības politiku 15. 20. gadā, tika radīts ļoti nopietnu diskusiju ceļā starp padomi un parlamentu. Dalību valstis var un var īstenot, un domājams arī īstenots vairumu no tā, kas ziņojumā ir rakstīts. Fonds ļauj lielāku palīdzības procentu mazajiem uzņēmumiem. Piemēram, jaunu zvejnieku iesaistīšanu, diversifikāciju, partnerības starp zinātniekiem un apmācību. Uh, mārketingu, pārstrādi, kā arī inovācijas. Taču dalību valstu rokās ir lemt operatīvo programmu ziņā, kas tiks pieņemts, kas tika pieņemts 15. gada beigās, kā izmantot fondu konkrētai atbaldi, atbalstam. Skaitļi šai aspektā ir ļoti iespaidīgi Tikai 8% no kopējās tonāžas, taču 3 ceturtā 74% no zvejniekiem. 12% no zvejas, 16% pievienotās vērtības, taču 48% darba vietu, 36% pilnekvivalenta darba vietu ziņā. Tas nozīmē, ka liela darba daļa ir arī daļējā darba laiks. Tas nenozīmē, ka zvejniecība ir vienīgais ienākumu veids ģimenēm un zvejniekiem. Šie mazapjoma zvejas kuģi ir ārkārtīgi svarīgi sabiedrīskajā jomā, un tam es pilnībā piekrītu. Taču jāatzīst, ka rūpnieciskā zvejniecības flote arī bāzējās kras, piekrastē, un viņu pienesums ir daudz lielāks. Tas nozīmē, ka tās ir tikpat svarīgas piekrastes sabiedrības un kopienu attīstībai. Vēl vairāk tas, ka 36 otas Atlantijas okeānā pat labam darbojās, nozīmē, ka lielās flotes arī var nodarboties ar zvejniecību ilgspējīgā veidā. Ņemot to visu vērā, mums jāatbilsta visa zvejniecības flote, neveidojot asimetrisku politiku, lai gan mēs saprotam, ka mazapjoma piekrasta zvejniecība ir svarīga. Runājot par kontroli, at, gribu jums atgādināt, ka šeit ir preferenciāli atbalsta paredzējumi, runājot par kontrols aspektiem pazemināt fonda kontroles prasības būtu ļoti uzmanīgi jāpārskata, jo tas varētu radīt nopietnu risku piekrastes zvejas resursu samazināšanos 12 jūras jūģu apjomā, kur vairumā dalību valsts ir speciālās preferenciālās tiesības. Ir nopietnas risks, ka pasliktinot šīs prasības, atvieglinot to, tas varētu aicināt uh, ar zveju nodarboties šajā zonā daudz vairāk zvejnieku, un šeit jau tā ir liels spiediens Esmu pārliecināts, ka šāda tālāka atslābināšana prasītu ekonomiskās iespējas izpēti un arī vides izpēti. Runājot par mazajām piekrastas zvejas flotas definīciju, jāsaka, ka šeit tiek iekļauti kuģi mazāk par 12 metru garumā, kas neizmanto velkošos zvejas rīkus. Šie jautājumi tika izskatīti, bija daudz alternatīvas, piemēram, pirmajā punktā tika ieteikts analizēt un pārunāt šos jautājumus, taču nebija iespēja sasniegt vienošanos par citu definīciju un esošā tiks saglabāta. Reģionalizēta nostāja šajā gadījumā varētu būt iespējama, taču tā radītu nevienādu spēles lauku. Visas zvejas flotes, iekļaujot arī mazapjoma piekrastas flotes, ir ārkārtīgi svarīgas piekrastas attīstībai. Un veiksmīga kopējās zivsainiecības politika ir labākais veids, kā izturēt uh, zvejniecības ilgspēju, un tam ir pieejama liela līdzekļi. Tālāka kontrolas atslābināšana varētu radīt nopietnas problēmas, runājot par šo kopienu ilgtspēju. Esmu pārliecināts, ka mēs pie šiem jautājumiem varam atgriezties, pārskatot kontrolas regulu. Paldies jūsu komentāriem! Paldies, komisār kungs. Līdz ar to debati ir beigusies par šo jautājumu. Balsojums notiks rīt. Tagad priekš.